processo verbale. Turpināsim sanāksmi. Vakardienas uh, sanāksmes protokols ir izplatīts, ja nav komentāru, mēs varam to uzskatīt par pieņemtu. Nākamais darba kārtības punkts ir